Cari colleghi, godātie kolēģi, e con grande piacere. Ir man liels gods e, mūsu plenārsēdē šodien sveikt Vācijas Federālās Republikas prezidentu. Prezidentkungs. kungs pateicos jums par to, ka esat atbraucis pie mums uz Strasbūru. Mums ir liels gods par to, ka Eiropas parlaments ir otrā jūsu vizīte pēc stāšanās amatā, pēc eh, jūsu vizītes Parīzē. Un jūs esat šai amatā vēl tikai dažas eh, nedēļas jūs stājāties šajā amatā 19. martā. Jūs eh, apliecināt eh, to, ka iestājaties par Eiropu, kurā mēs visi sadarbojamies miera, labklājības, taisnības labā. Jūs aicināt būt drosmīgiem, un es domāju, ka mēs visi šeit, šajā zālē, tādi vēlamies būt. Jūs uh, atgādināt jūsu valsts apņēmību strādāt Eiropas labā, un tas ir vēl būtiskāk šobrīd, kad uh, nozīmīga dalībvalsts ir nolēmusi izstāties no Eiropas uh, Savienības. Šie ir grūti laiki, bet Eiropas Savienība arī grūtos laikos vienmēr ir spējusi rast uh, pareizos risinājumus, atrast pareizo ceļu. Prezidenta kungs Es um, apliecinu, ka mēs visi vēlamies strādāt kopā mūsu nākotnes vārdā un pateicos jums par to, ka esat ieradies šodien uh, Strasbūrā uz plenārsēdi. Priekšsēdētāja kungs, mīļais Antonio, godātie deputāti, komisijas priekšsēdētāja kungs, mīļais Žanklot, dāmas un kungi. Es eh, esmu ļoti gandrīts un pagodināts.